Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas paziņojums par stāvokli sarunās par Eiropas Banku Savienību. Kā jūs redzat, komisāri eh, nomainās šajā gadījumā un eh, gribu sveikt tagad eh, šeit parlamentā komisāru Barņē. Un tad, kad jūs būsiet gatavs, komisāra kungs, es labprāt dot vārdu jums. Merci, monsieur le président. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, dāmas un kungi. Man tiešām ir liels prieks, ka var piedalīties šajās debatēs, pēc kurām sakos arī balsošana. Un, uh, Pieci gadi ir pagājuši. Jāsaka, ka šajā brīdī neviens, es domāju, nevar noliegt, ka mēs visas trīs institūcijas kopā esam īstenojuši iecerēto iniciatīvu par banku savienību. Uh, tas nozīmē reaģēt uz krīzi, esam guvuši mācību no pagātnes, jo mums nevajadzētu arī aizmirst, ka um, ierīnas cilvēki ir tie, kuriem ir jāmaksā vissmagāk. Tādēļ mūsu pienākums uh, ir stabilizēt uh, banku situāciju. Kopā ar referentu Karaskungu mēs Mm, esam strādājuši pie tā, mums ir pieņēmts e, normu kopums, kas attiecās uz e, Eiropas Savienības bankām, lai mazinātu vienotā tirgus sadrumstalotību, tajā pat laikā nodrošinot e, dažādību attiecībā uz banku pakalpojumu notrošināšanu un par banku uzraudzību, par ko ziņojums sagatavoja Gigold kungs un Tīsens kundze. Uh, Eh, vairāk nekā 6000 bankas eirozonā ir pakļautas eh, harmonizētai, saskaņotai Eiropas centrālās bankas uzraudzības sistēmai. Un šajā sakarā es gribētu apsveikt Dragī kungu. Tagad eh, visas eh, dalība valstis var piedalīties šajā vienotās uzraudzības eh, mehānismā. ESSM. Dāmas un kungi, es uzskatu, ka mēs nevaram atdusēties uz lauriem. Mums noteikti ir jāturpina strādāt un vienota uzraudzība ir tikai viens solis uh, pretīm Banku Savienības izveidošanai. Mums ir jāturpina nodrošināt, lai banku bilances ir stabilas. Eiro ir viena no lielākajām uh, viens no lielākajiem Eiropas Savienības projektiem, un Mums ir nepieciešama sistēma, kas ļauj atrisināt banku krīzi. Tam ir nepieciešami skaidri noteikumi, lai bankas būtu tās, kas um, glābs uh, sevi. Uh, nevis uh, cilvēki, lai cilvēkiem nebūtu ar saviem nodokļiem jāmaksā par banku glābšanu. Un mums ir jānodrošina, lai bankrotējošo banku zaudējumus sektu uh, vispirms akcionāri, nevis nodokļu maksātāji. Vairāk nekā gadu ir noritējušas sarunas jau par šo jautājumu, un problemātiski mums ir saskaņot no vienas puses nepieciešamību uh, attiecībā uz kreditoru un akcionāru tiesisko aizsardzību un no otras puses nodrošinot lielāku elastību, kas atsevišķos gadījumos varētu uh, ļauj uh, mums uh, absorbēt zaudējumus, uh, nevis vienkārši glābt bankas. Jūlijā tika pieņemts politisks lēmums un uh, kopumā gaisotne bija ļoti pozitīva un es gribētu uzteikt Gunāru Hegmarku, uh, jo pateicoties viņam mums izdevās panākt pēc iespējas ātrāk uh, vienprātību. Tas ir ļoti svarīgi arī banku stabilitātes nodrošināšanai un papildus šiem noteikumiem normām, uh, kas uh, izklāstīta rezolūcijā. Nākamā prioritāte, protams, ir glābšanas mehānisma izstrādāšana. Mums ir jāizstrādā lēmumu pieņemšanas process, kas uh, spēj darboties uh, un ko mēs varam izmantot konsekventi, operatīvi atrisinot problemātiskos jautājumus, kas attiecās uz uh, banku glābšanu vai izpirkšanu. Mums ir eh, vienotais mm, banku glābšanas fonds, eh, kurā iemaksas veids pašas bankas, kas piedalās šajā sistēmā. Un eh, šim fondam ir jābūt pietiekami elastīgam, lai to pēc iespējas efektīvāk un elastīgāk varētu izmantot, lai bankas varētu mm, turpināt mm, sniegt savus pamatu pakalpojumus. 19. jūlijā um, kopā ar dalību valstīm šis mehānisms uh, uh, tika uh, vēlreiz izvērtēts un pārskatīts. Rīt viņā tieks finanšu ministri, un man ir liels prieks, uh, ka uh, jūsu kolēģe Ferēras uh, kundze, um, kā referenta, arī piedalīsies. Viņa patiešām ir uh, izrādījusi ļoti lielu pretīm nākšanu un atbalstu šajā procesā. Kopā ar dalību valstīm, es domāju, mums izdosies nodrošināt nepieciešamo tiesisko pamatu attiecībā uz um, banku glābšanas mehānismu. Par pamatu tiks ņemts 114. pāns Eiropas uh, Savienības darbības līgumā. No komisijas puses mēs necenšamies atteikties no atbildības. Mēs gribam tiesisko paļāvību, un es gribētu, lai um, šajā jaunajā glābšanas sistēmā komisija spēlētu pēc iespējas mazāku lomu. Šeit es gribētu redzēt, lai dalībvalstu attiecīgās iestādes eh, darbotos pašas un sadarbotos savā starpā. Tajā pat laikā ņemot vērā eh, visu pušu intereses, jo īpaši eh, tādēļ, ka banku stabilizācijas padome ir parādījušies jauns amatpersonas, un šis sastāvs ir mainījies. Un šeit vajadzētu um, domāt arī par uh, to struktūru iesaistīšanu, kas atrodas ārpus Banku Savienības. Dāmas un kungi! Visas eh, šīs eh, lietas ir eh, neatņēmami mm, turpmākās diskusijas elementi. Un es ļoti rūpīgi uzklausu dažādus viedokļus, un es esmu pārliecināts, ka finanšu ministri atradīs risinājumu, kas ir pieņemams visiem. Mums izdevās to izdarīt attiecībā uz Eirozonas banku uzraucību, un es domāju, ka mums izdosies arī šajā gadījumā to pašu izdarīt. Es domāju, ka šī ir vēsturiska iespēja pabeigt Banku Savienības izveidošanas procesu. Un eh, sakārtot 75% no finansējuma Eiropas Savienībā, jo 75% no finansējuma veido tieši bankas un banku savienība. Eh, tā, tas eh, ir gan šīs sistēmas risks, gan priekšrocība. Mums ir jānodrošina, lai šī sistēma būtu pietiekami stabila, lai banks varētu turpināt strādāt, lai mūsu ekonomika turpinātu darboties. Paldies! Un nu, tiešām ir prieks, ka es varu apspriest ar jums šos jautājumus. Paldies komisāru kungam. Es vēlētos izteikt vienu paziņojumu. Priekšsēdētāja konferences lēmumu dēļ nebūs brīvā mikrofona procedūras un zilās kartītes jautājumu šo debašu laikā. Nākamais būs referents Gīgolda kungs, lūdzu. Bez mikrofona, diemžēl, runā deputāts. Īpaši vēlos pateikties kolēģei Taisenai. Šobrīd šis ir liels solis uz priekšu Eiropas vienotībai. Nacionālajiem uzraugiem gados pirms krīzes nav izdevies atpazīt iepriekš šo tuvojušos krīzi un rīkoties. Tas ir saistīts arī ar to, ka attālums starp banku iestādēm un nacionāliem regulātoriem bija pārāk liels. Līdz ar to jau kopš 2010. gadā Eiropas parlaments prasīja lielākās bankas uzraudzīt Eiropas līmenī nodrošinot eh, Eiropas līmeņa noregulējumu iestādes funkcionēšanu un īpašu fondu izveidi. Šobrīd ir beidzot tā diena, kad mēs uzraudzības jautājumus par bankiem nododam no nacionāla līmeņa augstākā līmenī. Bet tas arī nozīmē to, ka ja mēs šodien banku uh, uzraudzību veicam Eiropas līmenī un koncentrējam lielo banku uzraudzību ECB e rokās, tā ir arī politiskās varas koncentrēšana. Un tas savukārt prasa demokrātisku kontroli, stingru parlamentāru demokrātisku kontroli. Un tādēļ tas bija tik izšķiroši un joprojām ir izšķiroši, ka mēs rūpējamies par to, lai Eiropas parlamentam būtu stingras kontrolas iespējas. Mēs nominēsim un rīkosim vēlēšanas uzraudzības iestādē, lai nebūtu jau iepriekš mums nolikt priekšā tikai viens kandidāts. Protams, kā ECB nominējot šo personu, um, būs uh, jā, jāsaprot, ka demokrātiskajai kontrolē ir jābūt. Tālāk izmeklēšanas iespējas gadījumā, ja jaunā uzraudzības sistēma nestrādās, mēs to varēsim darīt arī uh, parlamentārās izmeklēšanas komitejas līmenī. Un mums būs arī iespējas redzēt uzraudzības iestādes eh, protokolus. Protams, ka ne jau tad, kad iet runa par konfidenciāliem noslēpumiem, bet viss pārējais parlamentam kļūst zināms, jo ja parlaments kaut ko nezina, viņi to nevar arī kontrolēt. Tas skar ne tikai iedzīvotājs, bet arī iestādes Eiropā, jo vienotība Eiropā nenozīmē mazāk demokrātijas, bet gan šajā gadījumā daudz vairāk demokrātijas, jo tiesības mums kā Eiropas parlamentam ir spēcīgas, kā, eh, spēcīgākas kā tās, eh, kas bija nacionālajiem parlamentiem pāraugot viņu valstī esošās bankas. Tomēr šis risinājums ir otrais labākais risinājums. Fakts, ka uzraudzība notiek Eiropas līmenī, nebija vēlamākais risinājums. Mēs tomēr vēlējāmies nodalīt daudz izteiktāk monetāro politiku no uzraudzības politikas. Diemžēl lielākās garantijas un e, principā apdrošinātāji, ja tie ir saplūduši ar bankām, nav uzraugām tādā līmenī. Grozījumi EBA uzraudzībā bija nepieciešama. Turpmāk tur būs mazāk kvalificēta vairākumu eh, lēmumu, būs daudz sarežģītāk eh, balsošanas sistēma, bet parlaments panāca to, ka Eiropas Banka uzraudzības iestāde, gan arī ECB veiktā uzraudzība turpmāk mazās bankas proporcionāli administrē apskat, lai šāda uzraudzība nenovestu pie tā, ka tiek vienādoti biznesa modeļi. Kas tad tagad ir jādara? Mums ir nepieciešams nākamie soļi. Kopīga banka uzraudzība prasa to, ka ne tikai vara ir koncentrēta vienvieta, bet arī atbildība nonāk Eiropas līmenī. Līdz ar to mums pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams Eiropas noregulējuma iestāde un fonds. Un mums parlamentam ir jāpadara savs darbs, pēc iespējas ātrāk ir jāievēl priekšsēdētāji, lai jaunā uzraudzības iestāde varētu sākt pēc iespējas ātrāk darbu. Un jānodrošina, ka banku bilances tiek kontrolētas ļoti rūpīgi. Un mums jāpadara savs kontrols darbs ļoti pamatīgi, lai iestādes, kas tiek uzraudzītas, arī tiktu kontrolētas efektīvi un lai nodalījums būtu tāds, kā mēs to lēmām. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Tīsens kundzei. Paldies, priekšsarētāji! Komisāra kungs, kolēģi, vakar mums bija debats par Savienības uzrunu, šobrīd mēs runājam par Banku Savienību un pēdējais laiks to darīt. Ja mēs vēlamies panākt progresu, mums ir jābalstās uz sasniegto un jāvirzās uz priekšu, lai pārvarētu krīzi. Krīze vēl nav beigusies, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāzaudē steidzamības aspekts. Tieši tagad ir laiks dubultot mūsu pūles, lai parlamentu starpniecība panāk, ka banku savienība tiek pabeigta. Jo šeit nav runa tikai par ekonomiskās monetārās savienības stiprināšanu, šeit runā arī par uzticēšanās atjaunošanu, lai cilvēki redzētu atkal jēgu pašiem ieguldīt līdzekļus ilgtermiņa, ilgspējīgā projektā, kas rada darba vietas. Priekšsēdētāji kungs, tuvojas balsošanas laiks. Tas nozīmē, ka ir ievērojami pārvirzījušās arī atbildības jomas. Mēs un Svens Gigolds ļoti aktīvi esam strādājuši. Tagad mums jāķeras pie pārējiem lielākajiem dosjē, lai pabeigtu Banku Savienību. Tāds tieši ir bijis mērķis, stiprinot uh, ekonomikas un monetāro savienību. Kolēģi, daudz kas ir paveikts. Arī mēs paši esam daudz ko paveikuši, lai stiprinātu prevenciju, lai veicinātu piesardzību. Tagad mums ir nepieciešama stingra un rūpīga banku uzraudzība, jo jāpieņem arī sāpīgi jautājumi. Un priekš tā mums ir nepieciešami instrumenti, lai mēs varētu turpināt savu darbu taisnīgā, efektīvā veidā, bez fragmentācijas iekšējā tirgu, un lai mēs varētu turpināt tajā garā, kā tas ir iesākts. Tāpēc papildināsim harmonizēto regulējumu, aizsargāsim depozitārijas, stiprināsim to, skatīsimies, kāda ir, kā ir jāstiprina banku struktūra Līdz šim tas ir nekoordinēti noticis. Nodrošināsim Eiropas līmeņa pārvaldību pār līdzekļu atgūšanu un depozītu garantijām. Mums ir nepieciešami rezultāti, lai mēs varētu panākt iedzīvotāju uzticēšanās atjaunošanos plaukstoša sistēma ir panākama tikai tad, ja varam izveidot funkcionējošu banku savienību. Ja mēs to paveiksim, tad cilvēki mums ticēs, ja sacīsim, ka rītdiena atšķirsies no vakardienas. Mēs esam kļuvuši gudrāki, esam mācījušies no kļūdām, esam kļuvuši stiprāki. Un tagad mēs esam ņēmuši vērā to, ko esam uzzinājuši no krīzes. Paldies, priekšsēdētājs. Tālāk politisko grupu vārdā Vortmans Kols kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Ekonomiskās atvesļošanās signāli jau ir pamanām, un tās noteikti ir apsveicams ziņas, taču es domāju, ka mums ir jādomā par to, ka joprojām nav uzticēšanās mūsu bankām. Virkni dalībvalstu, kurām ir bijusi ievērojama loma eiro krīzē, uh, šobrīd atrodas diezgan delikātā situācija ar mazie uzņēmumi, kuriem ir nepieciešama aizdevuma un tos iegūt nav viegli. Un tas, protams, ietekmē arī nodarbinātību. Mazie un vidējie uzņēmumi ir lielākais izaugsmas eh, dzinējspēks, tāpēc arī ir nepieciešams, lai ECB uzraudzītu mūsu bankas. Mēs eh, šis dokuments, par kur mēs runājam šodien, ir ārkārtīgi svarīgs, bet es domāju, ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešams panākt to, lai Eiropas centrālā banka spēlētu savu lomu, lai tā būtu neatkarīga tīri no monetārā viedokļa. Un kas attiecas uz banku uzraudzību, te ir nepieciešama atklātība, atklātība arī Eiropas parlamentu priekšā, ja mēs vēlamies mm, lai šī uzraudzība būtu leģitīma. Es domāju, ka mūsu politiskā grupa priecājas par šo vienošanos, un mēs uh, varam apsveikt visus tos, kas ir strādājuši pie šī dosie. Priekšsēdētāji, Banku Savienība vēl joprojām nav um, pilnībā izveidot. Es domāju, ka mums ir jāspēr nākamie soļi nākamajā gadā, lai ECB tik tiešām darboties uh, operatīvi. Viss tas, pie kā mēs esam strādājuši, ir ļoti svarīgi pīlāri, un eh, ja mēs pamanām, ka kāda banka nav stabila, mums ir jārīkojas ātri, strauji un steidzami Eiropas līmenī. Mūsu politiskā grupa, Varņiekungs, atbalsta jūsu priekšlikumu Eiropas um, banku um, noregulējumu fondu izveidošanai. Uh, Es domāju, ka mums par šo priekšlikumu ir jādomā arī turpmāko mēnešu laikā, sadarbojoties arī ar citām institūcijām. Kā referenti no EPP, es varu uzstāt uz to, ka mēs vēlamies pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām ministru padomē vienoties par šo jautājumu. Mums noteikti būs iespēja arī precizēt Eiropas parlamenta nostāju. Es domāju, ka ir jārīkojas steidzami. Šajā um, vienošanā būtu jābūt arī noteiktiem striktiem noteikumiem attiecībā uz banku noregulējumu. ECB ir jāspēlē svarīga loma un mērķis ir garantēt banku uzraudzību sākot jau ar nākamā gada septembri. Bankām ir jādarbojas eh, pareizi un mums tāpēc ir jāraugās, kādos apstākļos tās darbojas. Uh, Mēs runājam arī par šo asset quality review, jeb aktīvu kvalitātes pārskatu. Kā ECB vai jūs eh, pats, Varņiekungs, eh, grasaties īstenot šo izvērtēšanu? Šķiet, ka tā ir uzticēta ECB, bet tā ir saistīta arī ar zināmiem riskiem. Ehm, proti, ka monetārā politika varētu tikt nošķirt no banku uzraudzības, un es domāju, ka parlaments te jau ir teicis savu viedokli. Es domāju, ka mums ir nepieciešams panākt to, lai šīs izvērtējums būtu neatkarīgs. Paldies! Um, runātāji turpina priekšsēdētāji. Domājot par bankām, kuras nonākušas grūtībā un domājot par noguldījumu garantijām, uh, Šie visi pasākumi noteikti veicinās banku sektoru izaugsmi. Es domāju, ka mums būtu jāpārtrauc šis aburtais lokus un eh, ekonomisko izaugsmu iespējams veicināt arī tad, ja bankas aktīvi spēlē savu lomu kapitāla ziņā. Un te es domāju, ka mums ir jāturpina savu centienu šajā ziņā. Paldies! Paldies, un nākamā runātāja Ferēras kundze. Priekšsēdētāji, Cienījamie kolēģi, Eiropas atbildes reakcija krīzes apstākļos nav bijusi pietiekama, tā ir bijusi novēlota un nav bijusi pietiekama aktīva. Ja Eiropas Banku Savienība eh, būtu tikusi izveidot ātrāk, mums būtu izdevies no krīzes izkļūt jau daudz ātrāk. Mums ir nepieciešams panākt uh, lai būtu pieejami līdzekļi, kas ļautu investēt ekonomikas atjaunošanā. Bet, ja turpinās spekulatīvi darījumi, tad tādējā tiek apdraudēta visa um, banku uh, darbība kopumā. Kad šī krīze pilnībā izvērtās plašumā, mēs domājām par to, kā glābt bankas, bet patiesībā bankām bija jāfinansē valsts, valdības darbība. Tas gal galā noved pie eiro novājināšanās un tas iznīcināja ekonomiku un nodarbinātību. Es domāju, ka mums ir jāizdara secinājumi no šiem notikumiem. Pirms, banku, pirms krīzes Banku Savienība nešķita iespējama. Šobrīd tā ir kļuvusi par realitāti. Eiropas parlaments apzinās, ka mums ir jārīkojas steidzam, tas pats sakāms arī par komisiju, un strādājot nopietni un pātrinot savus centienus, mēs to varam. Mums izdosies izveidot šo uh, banku savienību tik tiešām, ja tā stingri stāvēs uz visiem trim pīlāriem. Mums ir nepieciešama banku uzraudzība, mums ir nepieciešama skaidra noteikumi, ir nepieciešami arī uh, taisnīgi noteikumi. Tāpēc Eiropas centrālajai bankai ir jābūt galvenajam uzraugam. Parlaments ir aicinājis uz atklātību šajā jautājumā, jo īpaši runājot par uzraudzības padomas locekļu iecelšanu. Es domāju, ka tas ir tikai normāli demokrātijas apstākļos, bet tam visam nebūs nekādu rezultātu, ja gadījumā, kad kāda banka krīzes apstākļos um, gal galā mm, tiek pārvaldīti no valsts puses, kas savukārt izmanto nodokļu maksātāju naudu. Būtu uh, jābūt tā, ka akcionāri uzņems galveno risku. Mēs priecājamies par šo priekšlikumu un arī par šo priekšlikumu, kas attiecas uz Eiropas eh, banku noregulējumu fondu. Uh, Sarunas starp Eiropas parlamentu un padomu ir sākušās par trešo pīlāru, kas attiecas uz noguldījumu garantijām, tad te šobrīd nekas nav garantēts, bet mums ir jāiet tālāk par retoriku, mums ir jāsāk rīkoties, un to aizstāv arī mūsu politiskā grupa. Galvenie instrumenti, kas ir piedāvāti no Eiropas parlamenta puses, parādījās 2010. gada ziņojumā. Saruna process vēl nebūtu nav noslēgts un pastāv risks, ka gal galā mēs pakļaujamies dažu interesēm, bet Eiropas pilsoņi eh, rēķinās ar aktīvu Eiropas parlamentu rīcību, kas veicinātu reālu ekonomisko izaugsmi, nevis spekulatīvas darījums. Viņi cer, ka Eiropas parlaments pieliks punktu šai nepareizai pārvaldībai un gal galā panāks to, ka nodokļu maksātājiem nav jāuzņems izmaksas. Un noslēgumā es vēlētos teikt, ka mums ir jācenšas izkļūt no šīs ekonomiskās situācijas, kurām esam nokļuvuši 2008. gada krīzes apstākļos. Paldies, runātāji tiek pārtraukta. Un tagad vārds nākamajai runātājai Gulāras kundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, komisāra kungs, paldies visiem! Man patiktos teikt, nu, beidzot, beidzot, mēs esam pār, pārlēkuši vēl vienai barjerai šajā barjeru skrējienā, kā jūs teicāt, beidzot ir solis uz priekšu, un es domāju, ka Svenam bija taisnība, un es, es apsveicu gan viņu, gan arī Marijānu par paveikto darbu. Ja mēs atceramies, tad eh, savulaik parlaments Rozie ziņojuma gadījumā aicināja uz integrētu uzraudzību. Tas bija 2010. gadā un šķita, ka tas absolūti nav iespējams, bet šobrīd tik tiešām mēs varam būt nedaudz apmierināti, pat ja neesam gājuši pietiekam tālu. Tālāk, kas attiecas uz īstenošanu. Un te es drīzāk varbūt vēlētos vērsties eh, pie ECB. Tās ir nu, ievērojams izmaiņas uzticēt šo mandātu ECB jo no strikta monetāra mandāta mēs tagad pāriem uz kaut ko citu, un, un te ir nepieciešama atskaitīšanās, kas līdz šim nav bijusi mūsu paradumos. Tātad e, šī misija, ko ECB uzņemsies, ir ārkārtīgi nozīmīga, bet es vēlos paust arī nožēlu. Vispirms par to, ka mēs uh, saskaramies ar šo problēmu Eirozona, ne Eirozona. Es domāju, ka mums būtu jābūt pēc iespējas iekļaujošākiem, un es domāju, ka valstis, kas nav Eirozonā, kas iesaistās sistēmā, vēlas tajā iesaistīties pēc iespējas labāk un nevēlas pamest to, e, līdz ko saskars ar pirmajām grūtībām. Es domāju, ka. Uh, Um, iekšējā tirgus uh, kontekstā mm, nav labi, ka mēs esam paredzējuši šādu veto. Es domāju, ka pie šī jautājuma noteikti būs jāatgriežas pēc kāda laika, jo mēs nedzīvojam ideālos apstākļos. Jā, jūs dzirdējāt Gīju Ferhofštāt teikto vakar, mēs esam gatavi iet um, uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Mums nevajadzētu atstāt to uz lākamo likumdošanas uh, Um, periodu, bet, protams, viss ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā mēs kopā būsim spējīgi īstenot šo misiju, kā mēs to esam darījuši šoreiz. Paldies, komisārkungs! Paldies, un nākamais runātājs ir Lambērkungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Es domāju, ka te visu pirms ir runa par demokrātiju. Proti, citiem vārdiem sakot, kā politiskā vara var pārņemt kontroli pār finanšu sektoru, kas eh, lielā mērā pēdējo desmitgažu laikā ir eh, atbrīvojies no visiem noteikumiem, visām kontrolēm. Protams, mēs veicām šo deregulāciju, bet arī tāpēc, ka netika, iero, netika ievērot jau atlikušie notik, noteikumi. Un uzraudzības iestādēm neizdevās novērst to, ka Ļoti daudz valstu bankas investēja eh, Spānijā un īrijā veicinot eh, šo burbuli. Un tas nenovērs arī to, ka bankas eh, iesaistījās suprēm darījumos ASV. Tas nenovērs arī šos ārkārtīgos banku apvienošanās darījumus. Jā, un no šī viedokļa, protams, ka mēs apsveicam šo solu uz priekšu, jo visbeidzot Eiropas parlaments un um, ir paveicis kaut ko tādu, ko šis Eiropas parlaments arī pieprasīja jau ilgāku laiku un zaļie um, cits starpā. Mums ir nepieciešams šāds žandarms, kas striktāk uzrauga Eiropas bankas. Tātad ir nepieciešams striktāks uzraugs nekā nacionālajie uzraugi, kas līdz šim uzraudzīja Nacionālās bankas. Tātad tas ir solis uz priekšu, bet tam būs jāiztur divas pārbaudas. Pirmais ir ticamības pārbauda. Proti, kad mēs sīki pētīsim banku bilants turpmāko mēnešu laikā, vai e, šīs pārbaudas būs striktākas nekā tā dēvēties stresa testi, kas tika īstenot pirms tam. Uh, Tas ir pirmais arī, eh, tā ir pirmā ticamības pārbauda arī ECB un pirmā ticamības pārbauda eh, režīmam kā tādam, proti vai Eiropas centrālā banka, kurai nav nekādas pieredzes šajā jomā, varēs apkopot nepieciešamo ekspertīzi un zināšanas, lai tik tiešām kontrolētu šīs iestādes. Un otrā pārbauda uh, par ko jau runāja arī Svens un citi runātāji, ir e, demokrātiskā kontrole. Nevar būt tā, ka Eiropas centrālā banka, kurai ir e, neatkarības tradīcijas, ir nepieciešams, lai šī banka atskaitītos. Un tas, ko mēs esam panākuši starp institucionālajā vienošanās dokumentā, uh, būtu ļoti labi, ja tas tik tiešām tiktu ievērots no Eiropas centrālās bankas puses. Paldies! Liels paldies! Paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Svinburnas kundze, lūdzu. Paldies! Šīs dienas balsojums par vienotu uzraudzības mehānismu vispirms tika pasludināts 12. Eh, gada jūlijā kā daļa no Eiropas banku eh, uzraudzības zonas veidošana, bet tomēr tas eh, neļauj mums nodrošināt pilnas garantijas un izveidot vienoto glābšanas fondu tām Eirozonas bankām, kas ir nonākušas grūtībās. Nevajadzētu sasteigt lietas, jo Eirozona ir izšķiroši svarīga un tādēļ Tas uztrauc mūs visus, gan uh, tos, kas ir iekšā šajā uzraudzības mehānismā, gan atrodas ārpus tā. Ir svarīgi veidot šo sistēmu ar rūpību, ņemot vērā visus apstākļus. Un mums ir jāņem vērā arī nepieciešamā caurskatāmība un atskaitīšanās atbildības mehānisms. Eiropas centrālā banka kā neatkarīgs uzrauks tai būtu jāsaprot, ka neatkarīgs nenozīmē bezatbildīgs. Parlamenta eh, sarunu eh, komanda aicināja nodrošināt parlamentam lielāku eh, ietekmi uz, nevis ietekmi, bet lielākas iespējas izvērtēt Eiropas centrālās bankas pieņemtos lēmumus, lai uh, Varbūt mēs varētu vieglāk paskaidrot eh, pilsoņiem šos smagos lēmumus, ko pieņem ECB. Mana grupa gribēja nodrošināt, lai eh, monetārā politika un banku uzraudzība tiktu nodalītas, jo monetārai politikai ir jābūt brīvai no jebkādas politiskās ietekmes. To vajadzētu nodrošināt ar atsevišķu uzraudzības padomi, veidojot eh, šo struktūru. Eiropas parlamentā ECR grupā ir vairāk deputātu no valstīm, kas ir ārpus eirozonas, uh, nekā to, kas ir eirozonā. Tādēļ es gribētu personiski pateikties sarunu vedējiem, ir tīpaši Taisens kundzei un Gigold kungam par to, ka jūs Atzināt, ka, lai banku savienība darbotos, ir jāņem vērā arī to valstu vajadzības, kas atrodas ārpus eirozonas. Šodien tā pakete, par ko balsosim, tā ir jārespektē vienotā tirgus integritāte. Tik daudzas Eirozonas bankas darbojas starptautiskā līmenī. Un lai šis vienotais uzraudzības mehānisms eh, darbotos, uh, ir jāsniedz atbalsts visiem, un es saprotu, ka parlamentāriešiem bija grūti atbalstīt duālo balsošanas struktūru šajā uzraudzības sistēmā, bet tie, kas ir izvēlējušies palikt ārpus eirozonas, tas varētu būt vēl viens. Um, Elements, kas varētu ļaut nodrošināt izaugsme. Es gribētu lūgt saviem kolēģiem, kas strādā pie citiem Banku Savienības jautājumiem, būt tikpat atvērtiem pret eh, to valstu ierosinājumiem, kas atrodas ārpus ECB uzraudzības režīmu nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus, godīgumu un caurskatāmību. Jo integrētāka būs Eirozonas integrā, eh, ek, monetārā sistēma, jo lielāka ietekme tā atstās arī uz valstīm ārpus eirozonas. Paldies tālāk, Kļūtas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, god... cienītās kolēģis. Banku savienības nepieciešamība un banku uzraudzības nepieciešamība man ir tikpat eh, skaidra kā lielākam vairākumam šeit. Bet veids, kādā šī banku uzraudzība tiek veidota, tur man ir zināmas šaubas. Kolēģi jau piezīmēja, ka problēmas saistīta ar to, ka sākumā uzraudzība ir ierobežota, tā attiec tikai uz Eirozonas valstu bankām. To ir nepieciešams paplašināt uz visu iekšējo tirgu. Līdz ar to līdzšanējais pleķēnais tepiķis joprojām mums ir pieejams Tikai atšķirība ir tāda, ka daži pleķi ir sabīdīti kopā. Tas jau nema, nemaina kopējo situāciju. Šobrīd ir ilgstošs spriedzes stāvoklis saistībā ar EBA aģentūru un ECB koncentrēts varas jautājums arī ir plašā apspriests, bet arī sarunās par starpiestāžu nolīgumu kontroli par ECB eh, pierādījās kā viens no ļoti strīdīgiem jautājumiem. Šo to ir izdevies eh, panākt, sarunvedējiem bija zināmas sekmes, bet ir arī šaubas par to, vai eh, ilgtermiņā šī sistēma funkcionēs tā kā plānos. Līdz ar to es uzskatu, ka šeit ir jau pat pašā struktūrā kļūda. pirmais mēģinājums izveidot līdzīgu struktūru ir izgāzies savulaik, nu šis otrais mēģinājums arī vai tik nebūs tāds uh, daļēji veiksmīgs mēģinājums, vai tas gadījumā neradīs vairāk problēmas nekā atrisinās tās. Es varu piekrist Svenam Gigoldam, ka atbildību balstās jau līgumos, Nu, tā skaitā Lisabonas līgumā, bet tad pieslēdzas padomu. Padomu ir vienīgā iestāde, kas var kaut ko mainīt šajā jautājumā. Un tik tiešām padomas uzdevums ir radīt priekšnosacījumus, lai visaptverošu banku savienību, kā iepriekšējie runātāji to arī vēlējās un aprakstīja, lai šī savienība tiešām arī tuvākajos gados uh, tiktu izveidota un funkcionētu. Es ceru, ka padome apzinās šo atbildību un pēc iespējas ātrāk to arī pieņems. Paldies! Like Paldies, tālāk došu vārdu Morgantī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, man nav nekas pret eh, stingrāku banku sektoru uzraudzību, jo ja šāda kontrola tiktu nodrošināta iepriekš, tad es domāju, situācija neizvērstos tik traģiski daudzām valstīm un iedzīvotājiem. Um, Dragī kungs šeit nav klāt, bet kur viņš bija uh, tad, eh, kad uh, tika pieņemti šie lēmumi? Uh, Eh, kas radīja problēmas eh, Itālijas eh, bankām, viena no kurām ir vecākā banka pasaulē. Es domāju, ka ir izveidojies milzīgs naudas karusels, kas no pirmā acu uzmetiena nav pamanāms. Un Dragī kungs noteikti ļoti daudz zina um, reālo patiesību, kas stāv aiz vairāku finanšu uh, milžu sabrukšanas. Es ļoti ceru, ka šī sistēma, kas tiek piedāvāta patreiz, darbosies, un es ļoti ceru, ka mums ne, nebūs jāglābj visas grūtībās nonākušās uh, bankas vai tās bankas, kas knapi velk savu dzīvību. Un tajā pat laikā mums ir, protams, jādomā par cilvēku aizsardzību un cilvēku iemaksāto naudu depozītos nedrīkst izmantot uh, spēlēm kazino. Mums ir glastiko uh, um, likums, un tas ir nepieciešams, uh, lai nodrošinātu šādu aizsardzību. Paldies! Paldies, un pēdējais runātājs uh, debatēs ir Zilstra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, ECB nav neatkarīga. Tādai tai vajadzētu būt atbilstoši līgumam, uh, bet tā ir kļuvusi par politisku veidojumu. Eh, Eiropas centrālajai bankai atbilstoši Eiropas darbības līgumam nebūtu jāfinansē dalību valstu bankas. Tā ir atteikusies eh, no sava, saviem eh, pamatu uzdevumiem, un tas nozīmē Eiropas Savienības darbības līguma pārkāpšanu. Protams, būtu ļoti interesanti izlasīt to, kas ir atrunāts 282. Uh, pāntā šajā līgumā. Eiropas um, bankas ir bijušas ļoti labas ECB, tās visas atzina par labām, um, gan Deksiju, gan citas bankas, kas tagad ir nobankrotējušas. Banku uzraudzība nav ekonomiska darbība, tas ir politisks darījums, jo tas nozīmē, ka bankām uh, būs pieejams Eiropas līmeņu fonds, un viņiem būs pieejami Eiropas pilsoņu depozītu noguldījumi. Un te es redzu, ka uh, Eiropas lielās politiskās pārtīs cenšas izveidot federatīvu sistēmu. Un uh, pūst miglu acīs iedzīvotājiem. Es domāju, ka šī ir pēdējā iespēja vēl izvairīties eh, no eh, šādas attīstības. Paldies! Paldies! Un tagad noslēguma uh, piezīmēm došu vārdu komisāram Barņiekungam. Priekšsēdētāji, es pateicos visiem par viņu teikto šodien, bet, protams, arī par jūsu iesaistīšanos pēdējo 12 mēnešu laikā. Kā jau Marija Taisen teica, šī Eiropas Banku Savienība, ko mēs veidojam, pirmais pīlārs e, tiks apstiprināts, es ceru, šodien ar jūsu balsojumu. Es domāju, ka ar visām šīm krīzēm tika sabradāta pilsoņu uzticēšanās ne tikai bankām, bet arī Eiropai. Kā mēs to redzējām G20 sanāksmē Sanktpēterburgā, eh, tas ir izšķirīgi arī, lai visai, visai pārējai pasaulē būtu uzticēšanās Eiropai. Un es domāju, ka tas viss veidojas pateicoties visām, visiem šiem lēmumiem, kurus mēs pakāpeniski pieņemam, izdarot secinājumus no krīzes. Es piekrītu jūsu teiktiem, ka ir nepieciešams šobrīd apņēmīgi uh, strādāt pie otrā pīlāra banku savienībā ar Eiropas uh, banku glābšanas mehānismu. Un te es vēlētos pateikties Ferēras kundzei ne tikai par viņas atbalstu, bet arī uh, par to darbu, ko viņa ir uzsākusi, lai pēc iespējas ātrāk virzītos uz priekšu. Tas, ko teica Silvija Gulāra un Ferhofštēt kungs vakar. Uh, Mums ir jācenšas panākt vienošanās arī ar ministriem, ar kuriem es tikšos rīt Viļņā. Es vēlos teikt arī, ka mēs neesam vēl pabeiguši ar visiem šiem te dokumentiem mūsu darbu. Pagājušajā nedēļā es piedāvāju jaunu e, noregulējumu attiecībā uz ēnu bankām. Tāpat ir paredzēts e, jauns, jauna likumdošana e, attiecībā uz. Eh, au métier d'investissement des banques euh, et au métier euh, traditionnel des banques à l'égard des. des... Uz salīdzinošu analīzi un arī es nākšu klajā ar uh, citiem priekšlikumiem novembrī. Zilstras kungām es vēlētos teikt, mēs ļoti daudz strādājām, visi kopā mēs centāmies nošķirt Eiropas centrālās bankas gadījumā tās sākotnējo uzdevumu, pamatu uzdevumu, neatkarīgu uzdevumu, ir no, kas ir nodrošināt monetāro stabilitāti, un no otras puses e, šo uzdevumu, pie kura mēs e, strādājam šodien, proti uzraudzības uzdevums. Es vēlētos teikt arī Svinbērnas kundzei, ka es piekrītu viņas teiktajam, kā jau Silvija Gulāra to teica, proti, ir jādomā par tām valstīm, kuras vēl nav eirozonā, kāda būs viņu loma šajā mehānismā, ja tās vēlas iesaistīties tajā. Protams, eh, Svinbērns kundze, ņemot vērā eh, vienotā tirgus integritāti, kas arī man ir tikpat svarīgs kā jums. Es pateicos Vortmanai Kols kundzei, Lambēr kungam, kas runāja par banku bilanču izvērtēšanu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Um, to ECB vēlējās īstenot pirms tā uzsāka savas uzrauga uh, funkcijas. Un es ceru, ka tas tik tiešām notiks, kā jūs vēlējāties rūpīgi un strikti, un ka šī, uzraudzi, ka šī kontrola būs uh, neatkarīga un Eiropas centrālajai bankai būtu jāzina, kāds ir šīs bilants. Tas viss, protams, vispārējais pieejas ietveros. Gludskungs, es domāju, ka mums noteikti būs eh, šāda izvērtēšana 28 valstīs. lai arī kādus uzdevumus mēs īstenojam, ir nepieciešams tos īstenot pēc iespējas nopietnāk. Un vispēcot es pateicos Svenam Gīgoldam, Marijai Tīsenei, uh, Filipam Lamberam, kas pieminēja jautājumu par tām funkcijām, kādas jūs vēlētos, uh, lai īstenot parlamentāro kontroli. Es priecājos par šo um, galīgo vienošanos, uh, starp institucionālo vienošanos, ko panākt nebija viegli. Es saprotu jūsu bažas, un es saprotu, ka jūs vēlējāties te iegūt uh, savu politisko, demokrātisko lomu, bet te, protams, ir jāsaprot arī, ka ir, zinām, konfidencialitātes jautājumi, bet uh, Pateicoties darbam, kuru mēs esam veikuši pie, jā, pie šī jautājuma, es domāju, mums ir izdevies panākt līdzsvarotu priekšlikumu. Nu, es domāju, ka mēs nevaram apmierināties tikai un vienīgi ar pašslavināšanos. Mums ir jāstrādā tālāk. Tagad Banku Savienībai būs pirmais pīlārs, bet lai šī savienība darbotos un būtu stabila, ir nepieciešams 2014. gadā otrais pīlārs, tātad uh, glābšanas fonds, un te es domāju, ka mums ir jāstrādā ar tādu pašu apņēmību, un es jums visiem sirsnīgi pateicos. Paldies komisāru kungam, paldies arī visiem runātājiem, kas piedalījās debatēs, debatas slēgtas. Un es pasludinu pārtraukumu līdz uh, balsošanas sākumam, kas būs pulkstens 12. Paldies!